przewodniczący! Otwieram posiedzenie. Atklājam sēdi. Darbkārtībā pirmais jautājums. Kopīgās debatas par vienoto tirgu. Kalnietis kundzes ziņojums, kurā ir runa par pārvaldību un partnerību vienotajā tirgu. Arī Ferē Korēdi Kampos kungzīmes par vienoto tirgu Eiropas iedzīvotājiem un Busoja kungzīmes par vienoto tirgu uzņēmumiem un izaugsmēji. Kā arī komisijas paziņojums par publisko iepirkumu. Sveicu komisāru Mišā Baņiekungu. Sveicu arī padoms prezidentūras pārstāvjus ministri Ģēri kundzi. Sveicam visus zālē. Un vispirms dosim vārdu trim referentiem. Sandra Kalniet vispirms lūdzu. Kalniet lūdzu. Atvainojiet priekšsēd, man bija problēma ar tulkojumu. Nokavēju jūs vārdus. E, Komisāra kungs, runājot par vienoto, vienotā tirgus pārvaldību un partnerību, mēs parlamentā uzskatām, ka viens no galvenajiem uzdevumiem, lai